Tātad. Mums ir trīs, četri balsojumu, četri balsojumu grupas tātad. Ne, un visi ir ļoti dažādi nozīmes pakāpi, bet svarīgi. Nu, varbūt varētu tomēr visi nākt zālē iekšā klusiņām. Tātad tie, kas ienāk zālē, laipni aicināti, bet jūs būsiet vēl laipnāk aicināti, ja nu, ienāksiet klusiņam, jo mums darbs ir jāturpina. Mums ir divi balsojumi, divas balsojuma daļas, kas ir saistītas ar 2011. gada budžetu projektu. Pēc tam mums ir transferi, pārviet, parastie pārvietojumi 2010. gada budžeta ietvaros, un pēc tam ir Holmajers kundzes punkts Par ēkām. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet tas arī paredzēts šīs dienas darba kārtībā. Nu tātad, 2011. gada budžeta projekts vispirms. Kolēģi, uzmanīgi! Kas tad tika teikts diskusiju laikā? No tā saprotu, ka vairākas grupas - sociālisti, zaļie, ar visu savu priekšādātāju Alde Goe grupa vēlas, lai balsojums tiktu pārcelt uz vēlāku laiku. Tātad par punktiem, kas saistīti ar ITER un elastības, proced elastības instrumentu procedūru. Vai ne tā? Es pareizi esmu sapratis. Labi. Līdz ar to, vai ir kāds zālē, kas pieprasa balsot par šo priekšlikumu. Ja mēs nebalsosim par šo, punktu, par šo priekšlikumu, tad es jums ierosinu pārcelt balsojumu par šo punktu uz vēlāku laiku, uz ārkārtas sanāksmi, kas būs budžeta komitejai. Es lūkšu nu, sekretām diskusiju laikā noskaidrot iespējamo laiku, tīri praktiski, un tad līdz un to mēs dabiski jums nosūtīsim arī rakstisku uzveicinājumu šādu sanāksmu, apstiprinājumu, rakstisku apstiprinājumu Un mēs tā tad eh, redzam, ka ir 13. decembrī Strasbūrā viena vietiņa no 20.30 līdz 21. Vik 100 zālē. Ja priekšādātāja kungs, priekšādātāja sekona, bet kungs, ja es pareizi saprotu, tad mēs lūdzam pārcelt šo balsojumu uz nākamo gadu un nevis tikai te kādu brīsiņu uz priekšu. Mēs nevēlamies balsot eh, ne šodien, ne 13. decembrī, un līdz ar to jūsu priekšlikums, mm, nu, ir tas, ka mēs varētu balsot par bēgas ziņojumu un visu, kas saistīts ar eh, visām lietām, kas eh, ir pēc nākamajā gadā. Nu, tas ir mūsu priekšlikums. priekšlik, es nācu klajā priekšlikumu, Salvadors Garīgs šķiet arī vēlas kaut ko teikt. Mana prerogatīva, kā komitejas priekšsādātājiem, šeit ir pieņemt lēmumu par to, kāda ir darba kārtība. Un esmu konstatējis, ka ir vairākas grupas, kas nevēlas šodien balsot par šiem jautājumiem. Nu, tā tad es nolēmu, ka mēs par šo balsojumu šodien nebalsosim. Un tad par pārējo spriedīsim pirmdien. Līdz ar to praktiski situācija būs tāda. Tātad jūs piekrītat man praktiski, jā, labi, es zinu. Respektīvi, es atvainojos, es mēģinu, nu, pēc iespējas ilgāk saglabāt parlamenta delegācijas vienotību. Un es patiešām saku paldies visiem, kas man palīdz šai nodarbā, nodarbē. Nu, gribu teikt arī paldies pārējiem par to, ka viņi ir devuši iespēju, nu, nonākt šeit tādā pilnīgā zenītā. Līdz ar to šī risinājuma rezultātā paliek trīs balsojumi, ir trīs balsojumi, kas tiek pārcelti. Un mēs pirmdien, nākamajā pirmdienā atkal uzdosim šo jautājumu. Un mēs. E, Tāpat laikā var jums pastāstīt tiem, kas ir pievienojušies mums šai sanāksmē, ka, lūk, eh, ministru padome mm, nāk, eh, tiksies un eh, nāks klējā ar savu lēmumu par korupēru situāciju, kas šobrīd lēm par šiem jautājumiem. Rīt no rīta savukārt tiksies priekšādātāja konference un arī runās par šo dokumentu un pieņems lēmumu attiecīgi, kāds būs uh, Eh, turpmāko elementu pētījumu kalendārs budžeta kontekstā plenārsēdē. Un līdz ar to mums, mums budžeta komiteja nākamā sanāksme ir pirmdien. Un līdz tam priekšstādātāja konference būs lēmums par to, kā šie jautājumi tiek atspoguļoti. Vai nu šī mēneša plenāra sēdā, jeb tomēr varbūt nākamgad, jeb varbūt 2012. gadā. Līdz ar to Tātad punkti par elastību 2.1 un 2.a. Eh, Raimerbegas ziņojumā par starptautiskajām saistībām attiecībā uz ITER 2.3.2010. gada korekcijas eh, tiek pārceltas vēlāk laiku. Līdz ar to Raimer, lūdzu. Ar visu cieņu priekšsēdi. E, šai pakotnei vairs e, tad nebūs mana vārda. Un es arī neuzskatu, ka lēmums par to, vai ITER vai šis elstības instruments ir gatavs balsojumam, būtu jāuztic priekšsēžu konferencei. No šādas atbildības mums nebūtu jābaidās. Otra piebilde. Es pieņemu zināšanai, ka šeit parlamentā, ne tikai budžeta komitejā, tiek radīts iespējas, ka referents pārstāvot parlamentu intereses būtu iestājies ļoti um, stingri par elstības mehānismu vismaz patreizējā uh, apmērā saglabāšanu, par to viss, uh, viņš cīnījās un viss viņam sekoja, un tagad viņš tā kā pamet tos, kas viņam sekoja. Uh, šis apgalvojums, ka es pārdodu parlamentu prerogatīvas par lēts virumu, es noraidu. Man nav jāļauj sev pārmest, ka es būtu aizstāvies nepietiekušā mērā parlamentu tiesības. N, n, Acim redzot, mans viedoklis ir cits, kā komitejas priekš e, vairākumam jautājumā par to, kurā brīdī būtu pareizi panākt vienošanos ar padomu un tādēļ lūdzu atbrīvot mani no referenta statusa par šiem diviem ziņojumiem, kas attiecas arī uz daudzgadu finanšu plānu un iesāžu nolīgumu, pa kuram sārunas būs jāvēd tālāk janvārī. Tātad, kamēr būs atradies man aizstājies, jums priekšsēžkungs būs jāuzņem komitejas vārdā šī sarunvadība. Šādi strādājot, es e, jūtos atbildīgs trialogu sarunu rezultātiem, tā es vairs neredzu citu iespēju, kā jums e, to šodien šeit paziņot. E, vēl jums veiksmi! Paldies, saka priekšsādātās. Paldies, Raimer! Es domāju, ka visi saprot jūsu nu, noskaņojumu un saprot arī to jūsu viedokli. Jā, šie priekšlikumi mums zināmā mērā varbūt, ja nu tie izklausījās pārsteidzoši, tas varbūt bija tāds tulkojuma um, kļūmī, kļūme. Nu, bet tāpat laikā, protams, protams, mēs vienalga priecājamies, ka jūs esat visu mūsu vidū Un eh, jāsaka, man ir tas gods, eh, ka vēlēt jums tālāku veiksmu arī, protams, kā referentam. Salvadors garīgi nāks klajā ar komentāru. Un pēc tam došu vārdu referentē, lai varam norganizēt šo balsojumu par budžetu. Salvador, jūs gribējāt ko teikt? Nē, vēlāk? Ļoti labi. Labi, tad atgriežamies pie referenta. Un cita starpā var teikt, ka no acīm redzot vajadzēs šīs te kartiņas, balsošanas kartiņas tātad, kolēģi. Ja varēsim bez tām iztikt ļoti labi, ja būs vienprātība izcili, bet ja vajadzēs tomēr balsu skaitīt, tad tas būtu vienkāršāk, ja būtu visiem balsošanas kartiņas. Referents kundze, tātad kā jūs ierosināt organizēt šo balsojumu? balsojumu par 2011. gada budžetu projektu. Cik saprotu, tad globāla politiska po, vienošanās ir panākta nevienprātīga, bet vairākuma vienošanās pastāv, balsot uz pamat, pamatojoties uz to, ko likus priekšā Eiropas komisija un ko grozījis Koreper, bet tehnisku iemeslu dēļ uh, būs eh, vairāki bloka braucojumi un atsevišķi grozījumi, ko iesnieguši budžeta komitejas deputāti, par ko balsosim atsevišķi. Referents kundze, tātad kā jūs vēlaties organizēt šo balsojumu? Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Nu, varbūt svarīgi pateikt to, kas dažiem jau ir skaidrs, respektīvi pie šeit esam kopīgiem spēkiem strādājuši kopā ar Helgu Tripeli. Un tas attiec uz trešo sadaļu, bet arī uz citām sadaļām. Līdz ar to uh, Nav tā, ka tāpēc mums divas tagad abas vajadzētu uzskatīt par grākāžiem, nē, bet vajadzētu šo sab, šīs sadēļas turēt kopā, tātad vienoti. Es jau pirms tam ēpastā jums paskaidroju, ka mums vajadzētu Pirmkārt, balsot par summām un piezīmēm trešajā sadaļā un citās sadaļās, pēc tam balsot par rezervēm trešo sadaļu un citām sadaļām, un pēc tam balsot par tabulu, ko apspriedām pirmīt. Un pa starpu tam visam mums vēl jānobalso arī par tā sāktajiem pašu resursu grozījumiem. Man ir divi tehniski raksturu paziņojumi. darba gaitā esam konstatējuši, ka atsevišķas piezīmes, par ko e, pie, vienojāmies, tomēr ne, neparādījās tekstē tehnisku rezultātu reiz šajā budžeta projektā, ko publicēja komisija, bet mums ir vienošanās iestrādātos tomēr tekst, tekstā, un tas nozīmē, ka tie ir praktiski runājot. Uh, 0801 līnijā, un tāpēc uh, Helga to iesniegus kā grozījumu par skaitļiem, un piezīmēm tas ir vienīgais grozījums, ko ierosināt balstīt. Tātad 003 grozījums 080401 līnijā. Un vēl viens jautājums, ko tajā brīdī, kad iesniedzām grozījumus, neredzējām, nepamanījām, ir saistīts ar svarīgo budžetu 15.05.55 budžeta līnijā par jaunatnes rīcības programmām. To vēlos iesniegt līdz ar to kā mutisku grozījumu, bet par to, kā jau teicu, tas ir tīri tehniski un komisija to ir, tam jau piekrikus, viņa, viņam tas tīri tehniski kaut kā ir izsprucis no šī teksta. Nu, tas ir viss no manas puses attiecībā uz grozījumiem par summām. Uh, Ehm, nu, tas nav pārsteidzoši un par piezīmēm, izņemot attiecībā uz attiec, šo vienu tehnisko grozījumu, ko, ko iesniedz Helga Tripel. Es tomēr gribu ierosināt visiem balsot pret šiem visiem grozījumiem Nu, es nezinu, tas jums priekšā tad būs jāpārbauda. Varbūt, ka varam balsot arī blokā par visiem šiem grozījumiem. Tas, protams, visu situāciju atvieglot. Ja nē, nu tad varam balsot par katru atsevišķi. Par rezervēm runājot, manuprāt, eh, arī šeit nav ierosināja, šeit nav iespējams balsot blokā, jo, kā jau minēju, 8 plus 3 eh, rezervi ietvaros es gribu atbalstīt 5. Piecas rezervu punktus, tātad par tiem būs jābalso atsevišķi. Tas ir mans priekšlikums. Ļoti labi, paldies, saka priekšādātājs. Tātad pirmais balsojums, ar ko arī sāksim visu šo procedūru, ir elastības instrumenta mobilizācija, šie, šie, tie ir tie paši vārdi, bet tam mēs nav, tam, tam nav nekādas darīšanas gar to, ko, ko mēs spriedām. Šīs elastības uh, instruments ir līnija budžetā, kas ļaus iet pāri griestiem, un tāpēc ir vajadzīgs atsevišķi balsojums, kas atšķirs no balsojuma budžetā. Referents bija šim jautājumam Raimers Bēga. 505 miljoni. Atgādināšu, ka šī mobilizācija ļauj iegūt finansējumu visām priori, parlamentu prioritātēm 2011. gada budžetā ne, saistībā apropriācija pusē. Kas ir par? Kurš pret? divi pret atturs, liels vairākums nobalsoja par. Nebūs vajadzīgs pārbaudīt situāciju elektroniski. Līdz ar to ir izlemts. Tālāk ierosinu jums pāriet pie balsošanas tabulas. Trešā sadaļa. Visiem ir priekšā balsošanas saraksti. Visi ir gatavi balsot. Atgādināšu, ka, protams, nodosim visus balso, grozījumus balsojumu un atgādināšu, ka, ja Tātad, ja mēs eh, līdz plenārsēdē, ne, ja mēs nenobalsēsim visu, eh, visu vienādi, tad tādā gadījumā atkal būs vajadzīga samierināšanās. Tātad 2011. gada budžeta jautājumā mērķis, protams, ir nonākt pēc iespējas ātrāk pie vienošanās un pie vienota balsojuma. Attiecībā uz šo koreperu nostāju. Bet jā, šeit īpaši attiecībā uz rezervēm mums joprojām vēl ir nesaprašanās. Nav vienprātības. Tātad 1A kategorija 18. grozījums, Zondergārda grozījums. Referente pret kas par? Četri kas pret? Visi citi. Noraidīts. 12. Gorana farmu grozījums. Referente pret par? Pret? Vairākums pret atturs, no, nu, divi atturējās, noraidīts. Portaškans lūdz vārdu. Priekšsēžkungs. Balsojums būtu vienkāršāks ja jūs blokā balsot par manas grupas uh, grozījumu priekšlikumiem. Jā, labi, tad es ierosinu ar jūsu piekrišanu un portaškungu ierosinājumu balsot no 38. grozījuma līdz pat 22. grozījumam. Tātad 38, 41, 39, 40, 42, 43, 17, 22 par šiem grozījumiem un, un vēl arī 21. Tie ir visi goja grozījumi par 1A kategoriju. Pēc balsosim par kategorijām. Tātad balsot blokā par šiem grozījumiem. Potaškungs piekrīt. Referentē šie grozījumi nepatīk. Kas par šiem grozījumiem? Potaškungs, protams. Kas pret? Daudzi. Atturas. Paldies. Potaškungs, no jūs vienīgais atbalstījāt to, un vairākumu jums tomēr nav. Tātad visu grozījumu noraidīt. Tālāk, 49. Andrēsens kundzes grozījums. Referenti pret kas par? pret, divi pret, visi pārējie atturas, viens atturējās, noraidīts. Trešais. Helgas Tripels grozījums. Referenti, kā, nu, kā jau teicu, to piekrīt, tam piekrīt par, par pret, četri atturs, pieņemts. 50. Andrāsens grozījums, referenti pret kas par? Nu, Andrāsens kundze taču jādomā. Pret? Atturs? Noraidīts. Pirmais Helgas Tripels grozījums. Referenti šoreiz pret. Kas par? Zaļie. Es atceros, ka tad par bija zaļie un pārējie visi pret lielākā daļa. Atturs? Viens atturējās. Jensens kundze lūdz vārdu. Lūdzu vārdu. Pēc uh, Portaša kunga iedvas, iedvesmas vadoties arī es gribētu ierosināt balsot blokā par nākamajiem grozījumiem, Fionas Hols grozījumiem, viņi ir no manas grupas. Paldies, jā, par šo sadarbības gāru, Jensens kundze, tas mūs nemaz nepārsteidz. Nu labi, tad balsosim par visiem Fionas Hols grozījumiem šīs kategorijas ietvaros. Tātad viens A kategorijas ietvaļos. Mums jābalso atsevišķi par kategorijām. Tātad 009 līdz 005 grozījumam. Referentē ir pret, kas par? Vēl arī 004 grozījums, ar to sāksim šo bloku. Nu šķiet, ka te ir domstarpības, vai ne tā? Visi pārbaudīsim elektroniski tomēr šo grozījumu. Tātad 004, 09, 008, 007, 006, nē, Viens sociālists par daudz. Viens sociālists par daudz. Tātad ir viens sociālists par daudz un arī viens no tautas partijas par daudz. No tautas partijas tas esmu es, tas ir vienkārši, tad es nebalsošu, bet sociālisti, tad tā būs Jūta, kas nebalsos. Labi, Jūta un es, mēs nebalsosim. Jean, Jean es izņemšu savu balsošanas karti. Tātad. Balsosim par šiem grozījumiem. Referenti ir pret. Sākam balsot. Juta nebalso. Sākam balsot. Inga nobalsoja. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Balsojuma rezultāts. 19 pār 22 pret. Šie grozījumi ir noraidīti. Tagad par 1B kategoriju. Divi goja grozījumi. Balsosim blokā. Referenti ir pret. Kurš par? Pret. Atturas. Neviens neaturas. Portašs kungs, diemžēl, ir viens šeit, un grozījumi ir noraidīti. Tagad otrā kategorija, tur ir virkne Ērenhauser kunga grozījumu. Viņš nav klāt, tāpēc balsosim blokā. Referenti ir pret. Kurš par? Pardon, monsieur Ehrenhauser ir lā? Ehrenhauser kungs tomēr ir klāt, es atvainojos. Es atvainojos, protams, ka es esmu klāt, un es, protams, arī uh, negribētu, lai mēs balsot blokā. Es atvainojos, es jūs neredzēju, teica priekšsādātājs. Jā, protams, ka es esmu klāt, un es neieteicu uh, balsot blokā. Es tiešām gribētu, lai tiktu balsots atsevišķi par katru uh, grozījumu. Ļoti labi. Es lūdzu um, mani atvainot, es neredzēju, ka jūs esat klāt. Tagad, kad es redzu, ka jūs esat klāt, es jums jautāju, vai jūs pieņemt, ja mēs balsotu blokā? Jā, genau, das wollte ich. Jā, tieši to es gribēju teikt. Nē, es nepiekrītu, ka mēs balsotu blokā. Jā, tās ir jūsu tiesības. Kolēģi to novērtē. L'amendement 57. 57. grozījums. Kurš par? Par. Paldies, pret. Paldies, atturas, noraidīts. 58. par. Pret. Atturas, noraidīts. 59. par. Pret. Atturas, noraidīts. 60. par. Pret. Atturas, noraidīts. 61. par. Pret. Atturas, noraidīts. 62. par. Pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas noraidīts. 64. par pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas noraidīts. 66. par pret atturas noraidīts. 67. par pret atturas noraidīts. Tagad ir goja grozījums, vairāki grozījumi. Tātad 19. grozījums, 20. grozījums, 44., 45., 46., 47., 48. grozījums, un tas viss attiecas uz H1B uh, izdevumu kategoriju. Un tos tagad uh, ņemsim blokā referents ir pret kurš pār par šiem grozījumiem. Protams, ka Portaškungs ir par. Kurš ir pret? Un šeit ir plašs vairākums pret. Visi šie uh, grozījumi tātad uh, noraidīti. Tad tagad 68. Ehrenhauser kunga grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 69. tas pats autors, referenti pret, par, pret, atturas, noraidīts. 70. par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Es skatos, ka Ehrenhauser kungs nebalso par saviem grozījumiem, bet mēs gan balsojam. 60, eh, tad 71. Par, pret, atturas, noraidīts. Tagad eh, goja grozījumi ir nobalsoti un izskatījām otro izdevumu kategoriju. Tagad pāriesim pie trešās A kategorijas. Andrēsens kundzes grozījums referenti nav par. Kurš par? Andrēsens kundze, 1, 2, 3, 4, štās kungs arī. Kurš pret? Paldies, atturas. Nav pieņemts. Tagad uh, ir atsevišķs goja grozījums, 24. referenti ir pret, kurš par? Paldies, 1, 2, 3, pret. Paldies, atturas Noraidīts. Viens grozījums 3B izdevuma kategorijā, arī GUE, referenti ir pret, kurš par 1, 2, 3, 4, aha, pieaug, kurš pret, paldies, atturas, noraidīts. Ceturtajā kategorijā mums ir virkne GUE grozījumu, Tie ir trīs grozījumi lapas apakšpusē, tad es šķiru lapu pāri, un tur ir 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35. grozījums. Referenti ir pret. Balsosim blokā. Kurš par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Noraidīti. Un tagad pārējām pie 76. grozījuma. Referents ir pret, kurš par? Paldies, kurš pret? Paldies, atturas, noraidīts. Tagad eh, cits grozījums no Andresans kundzes 78. Referents ir pret, kurš par? Andresans kundze un trīs citi cilvēki, kurš pret? Paldies, atturas, noraidīts. Tagad grozījums, ko ir iesniedzis eh, par eh, banāniem. Helga Tripali iesniegus, referenti ir pret, kurš par, kurš pret. Vairākums ir pret, zaļie un sociālisti ir mazākumā par banāniem. Un šis grozījums ir noraidīts. Tagad pāriesim pie piecā, piektās izdevuma kategorijas. Eh, trīs Ērenhauser kunga grozījuma 80. referenti ir pret, kurš par paldies, pret, paldies, atturas, noraidīts. 81. par, pret, paldies, atturas, viens atturas, noraidāts. 83. par, divi. Es atvainojos pret. Paldies, atturas, viens atturas, noraidīts. Tagad par citām sadaļām. 87. Um, adresants kundzes grozījums, kurš par? 1, 2, 3, 4, go arī ir par, kurš pret? Paldies, atturas, noraidīts. 90. ērenkauserkunga grozījums referenti ir pret, kurš par? Paldies, pret? Paldies, uh, Uh, atturas noraidīts. Tagad uh, man dārgs grozījums par pašu resursiem, bet referenti ir pret. Kurš par? Paldies, pret. Tas pats vairākums kā pirms brīža atturas, un man nav tiesības balsot, jo ir pārāk daudz tautas partijas deputātu, un es ceru, ka zaļo grupas priekšsādātājs tiešām uh, Uh, novērtēt, cik ļoti es upurējos šeit. Jā, jums taisnība. Tātad es šeit iebilstu zaļo priekšsēdētājiem, bet nu labi. Joran Ferm grozījums 14. referenti ir pret, kurš par? Paldies, kurš pret? Tas pats vairākums atturas Noraidīts. Alors. Sur les nouvelles, nouvelles autorités. Alors. Tātad. Tagad pārējām pie balsojuma par uh, grozījumiem par rezervēm. Šeit es, uh, protams, runāju, raugoties uz referenti, es piedāvāju balsot par uh, šiem grozījumiem blokā, jo tie ir saskaņoti. Visi tie grozījumi, kas attiecas uh, uz 1A izdevumu kategoriju, tur ir runa par rezervēm jaunajām iestādēm. Un tas viss ir saskanīgi. Tātad balsosim par to visu blokā. Visas rezerves attiecībā uz 1A referentu, protams, ir par kurš par. Liels paldies! Kurš pret? Viens pret. Šeit ir runa par rezervēm. Atturas, viens atturas. Labi. Tātad. Par 3A tas pats. Blokā par šiem diviem grozījumiem varam balsot. Nē, tomēr nē. Tās ir divas atšķirīgas iestādes. Nu labi, tad uh, SIS 2 grozījums. Ģenerāldirektors uh, izteicās eh, bažīgi par simtprocentīgu rezervi. Vai šīs paustās bāžas, ģenerāldirektora kungs, eh, vai tas novad pie tā, ka referenta maina savu pozīciju? Jūs tā, sakāt nā vai jā vai nē, un tad balsosim. Nē, tad balsojam. 72. grozījums par. Paldies, pret. Viens pret, atturas Rezerva apstiprināta. 73. par Eiropas policijas koledžu. Tā ir rezerve, kas ļoti patīk pārdomai. To vienkārši saku komisijai informācijai, kurš par. Paldies, pret. Atturas. Viens atturas. Pieņemts. Par 3B. Uh, eh, referente nevēlas pats šo savu rezervu. Jūs atsaucat, tad jūs atsaucat šo grozījumu. Labi, tad par to nerunāsim vairs. Par ceturto izdevumu kategoriju. Es atvainojos, referents kundze. Man ir viens komentārs, es tā vilcinātos tomēr uh, sauktu uh, šos eh, grozījumus par atsauktiem, jo es tos iesniedzu kā referenti atkārtoti, bet tie nav mani grozījumi, tātad labāk varbūt nobalsot tomēr par tiem, jo pienāca jauna informācija, es mainīju viedokli par rezervēm, bet varbūt, ka daži man nepiekritīs, tātad būtu jābūt iespējai balsot. Alors, eh, eh, attendez, Pagaidiet, vai jūs gribat tad, lai mēs balsojam par 60, 75. grozījumu? Jā, labi. Tātad 75. grozījums referente uh, ir pret, kurš par? Neviens. Kurš pret? Visi. Nu, labi, it kā tas būtu bijis atsaukts, bet paldies. 77. grozījums, referents grozījums, kurš par? Paldies, pret. Paldies. Atturas. Neviens neaturas. Pieņemts. 11. Joran Fēram grozījums. Referenti ir pret. Kurš par? Kreisie. Kurš pret? Labējie un centristi atturas ar vieglu vairākumu pieņemts. Tie joprojām ir banāni. Es redzu, ka Eh, Gorans Ferms turpina Laslovas Surjāna darbu un eh, strādā pie banāniem. Tagad piektā izdevuma kategorija - 79. grozījums par. Paldies, pret. Kur viens pret atturas, neviens neaturas, pieņemts. Desmitais fermu un grozījums referenti ir pret, kurš par. Jā, ir jau vairāk pār. Tad balsosim elektroniski. Es nebalsošu, Juta arī nebalsos. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 21 pret 21. Tā tad noraidīts. Le 82. 82. Ir divi grozījumi. Sidonija neatsauc šo grozījumu. Jā, tad jābalso, jā? Balsosim mm, tātad par 82. grozījumu divām daļām. Viņi ir pret, bet kurš ir par? Daži ir par pret, vairākums pret, atturas. Šie grozījumi ir noraidīti blokā. 84. par Special Advisors, kurš par? Referenti ir pret. Kurš pret? Paldies. Atturas. Daži balso gan, bar, gan pār, gan pret, bet, nu, tā kopumā tomēr pret, tā kā vairāk, jā. Ja? skandināvi tā viegli pret to izturas, jo viņi tā kā brauc pa ledu. Tātad viņi maina savu viedokli. 85. Šeit referenti ir par. Kurš par? Paldies, pret. Divi pret, atturas. Pieņemts. Ērenhauser kunga grozījums 86. referents pret. Kurš par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Noraidīts. Par citām sadaļām, joprojām par rezervēm. ir divi Helga Stripels grozījumi, vai mēs varam balsot blokā, referents kundze? Ā, jā, es atvainojos, es atvainojos. Tas vairs nav Sidonijas budžets, tas ir Helgas budžets, viņu, viņa nav klāt, bet viņi ir aizstāti šeit. Tātad blokā varam balsot, referenti par, kurš par šie divi grozījumi. 88, 89, kurš pret, paldies, atturas, viens ir pret, neviens neaturas, pieņemts. Tādā pašā veidā 15. un 16. Goran Ferma grozījums, par tiem varam balsot blokā par. Kurš pret? Nē, tomēr nav vairākums. Tā tad noraidīti, neskatoties pat uz referents atbalstu. Tagad Balsosim par visu tabulu, kas atbilst uh, operācijām attiecībā uz algām. Un, lai atbildētu uz jautājumu, kur es tikko uzdevu Helgai Tripelei, bet viņa, diemžēl, šobrīd nav klāt, algu operāciju finansēšana negatīvi neietekmēs citu institūciju darbības budžetu būs pozitīva ietekme, jo izpildot kopienu tiesas uh, spriedumu tiks palielināts algas, bet nebūs negatīvu saku. Tātad es pieņēmu, ka uh, mūsu referenta attiecībā uz citām uh, institūcijām to droši vien atbalsta visdrīzāk. Tātad blokā par šo tabulu, kurš par? Paldies, kurš pret? Viens, divi atturas, viens atturas, paldies. Tātad tas ir izlēmts un esam uh, noslēguši darbu pie skaitļiem. Tātad tagad rezolūcija. Tātad referente iesniedz mūsu budžeta komitejai rezolūciju, kuru es uh, Eh, gribētu saukt par tīri aprakstošu. As supported by the Green Rapporteur, but Sedonia was against. No. Sur, sur la décla... Par deklarāciju. Tātad tā ir tāda aprakstoša deklarācija, bet ir grozījumi, ir uh, Nē, nē, nē, es atvainojos, ir uh, tomēr vairāki autori. Tā, tad pirmais Hartonga kunga grozījums referenti ir pret, kurš par? Hartonga kungs par, divi par, kurš pret? Paldies, atturas, noraidīts. Tad uh, trīs Haglunda kunga grozījumi. Liberāļiem jautā, vai mēs varam balsot blokā? Nē, Labi, labi. Tad uh, balsosim atsevišķi. Otrais Haglund kungu grozījums, referenti ir pret, kurš par? Paldies, pret. Aizmirsu nokontrolēt. Tātad balsosim elektroniski. Uh, mēs ar jūtu nebalsojam. Tas ir otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 21 pret eh, nav pieņemts. Trešais grozījums referenta pret, kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Un sociālisti atturas. Noraidīts. Trešais Haglund Krum grozījums. Referenti ir pret, kurš par? Kurš pret? aizmirsu veikt elektronisko balsojumu. Man šķiet, ka tas pats vairākums kā tikko, bet vajadzētu pārbaudīt, jo šeit ir tādas neparastas politiskās alianses. Sākam balsot, beidzam balsot. Beidzām balsot par 4. grozījumu, rezultāts 19 pār 23 pret. Tāds pats vairākums noraidīts. Piektais Hartonga kunga grozījums, referents ir pret, kurš par divi pret Paldies, atturas noraidīts. Jauns Haglonda kunga grozījums ar numuru 6. Referenti ir pret, kurš par? Pret. Nu, es domāju, ka jāpārbauda elektroniski, jo man šķiet, ka te ir nelielas izmaiņas. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot par sesto grozījumu. Rezultāts ir 19 pār 20 pret. Ir neliels izmaiņas un tomēr noraidīts. Septītais Haglunda kunga grozījums un astotais Hartonga kunga grozījums, tie ir identiski. Balsosim tūlīt pat elektroniski, lai ietaupītu laiku. Sākam balsot par 7. un 8. grozījumu. Beidzam balsot. Okay. Beidzam balsot. 20 pār, 21 pret. Un šis, šie grozījumi arī ir noraidīti. Tātad balsosim par ziņojumu. Uh, balsosim elektroniski. Tas ir galīgais balsojums. Sākam balsot. Uh, balsojums ir pret. Nē, es atvainojos. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 27 pār, 5 pret un 10 atturējušies. Tātad ziņojums pieņēmts, apsveicam referenti, kas to noteikti ir pelnījusi. Pateicos uh, arī visiem deputātiem, paldies tātad referentei un arī pateicos, un, uh, protams, apsveicam arī Helgu Trīpeli un pateicos visiem deputātiem par sadarbību. Mēs neesam vēl visu pabeiguši. Alvaro kungs tagad izteiksies, lūdzu. Paldies, priekšsēdē. Es gribēju galvenokārt runāt, kamēr mums ir tas gods, eh, ka klāt ir arī priekšsēžu konferences pārstāvs. Konbendit kungs ir gan mūsu komitejas eh, deputāts, gan konferenču eh, Eh, sanāksmes dalībnieks, jo eh, varbūt mēs īsti nepamanījām, nu pat ko beigas kungs izdarīja, viņš atsauca savu vārdu no ziņojumu. Tas nav kaut kas tāds, ko, eh, kā es pazīstu beigas kungu, sešas gadus pazīstu, ka viņš regulāri darīja. To es nekad neesmu piedzīvojis gandrīz no viņa, vispār nekad. Un tas ir tikai tad, ja ir skaidra pretruna attiecībā uz saturu vai procedūru, ko referents vairs galīgi nevar atbalstīt. Un šī iemesla dēļ Un tāpēc, ka šī visa budžeta procedūra bijusi diezgan īpatnēja, arī ņemot vērā Beigskunga pieminēto reglamentu, ka ja mēs šo jautājumu būsim pabeiguši izskatīt, ka e, gribētu aicināt budžeta komitejas koordinators ar e, priekšsēžu konferences pārunāties un noskaidrot piekritības jautājums, jo nav tā, ka šī komiteja varētu kādreiz, eh, teikšu pēdiņās, priekšējuši konferences vispārīgās piekritības upurs kļūt, bet tas attiec arī uz citām kotēm. Attiecībā uz to eh, tādēļ mums arī ir eh, reglaments. Varat atstāt zāli, ja jums ir nepatīkami. Jā, mīļais, bet tas tev arī jāvar noklausīties. Protams, ka plēnērā jūs varat skaistu uh, Eh, šovs rīkot, bet te ir runa arī par eh, demokrātiskiem noteikumiem, kā mūsu parlaments strādā, un tas arī zaļam reiz jāvar noklausīties atvaino. Jā, jo tas man šķiet tiešām dīvaini. Jā, lūdzu, lūdzu. Es taču tev personīgi neuzbruku. Bet ir taču jābūt skaidram tam, kā arī priekšsēžu konference eh, respektē komiteju atbildības jomas. Nevar būt tā, ka šādos jautājumos e, mēs strādājam tā. Es jau arī neesmu bez vainas. To es saku atklāti, ir runa par visiem politisko grupu vadītājiem. Bez vainas mēs tāpat neesam. Un bez šulca arī ne. E, Eh, labi, negribu arī pārspīlēt, eh, nav jāpadara tā lieta smieklīga, bet jāsatiekas ar priekšēžu eh, konferences pārstāvjiem un jāparunā, kāpēc notika tā, kā notika. Tas nav pa daudz prasīts. Respektēt komiteju atbildības jomas un jautāt, kāpēc zināmas gadījumos varbūt vajadzētu savādāk strādāt. Tam ir jānotiek saskaņā ar komiteju. Nu, tagad tu vari man atspēlēties. Godātais kolēģi. Jā, jā, nē, nē, nē, tagad es runāšu, tagad es runāšu. Es saprotu visu, ko jūs teicāt, jā, tas viss bija ļoti jauki un tā tālāk. Pieredze jums parādīs, ka, nu, lūk, Francijā mums līdzīgi gājas jau no 68. gada, Vācijā droši vien vēl. Ja mēs dodam konbendita kungam vārdu, tad, nu, <laughs> tad viņš nekad nebeigs runāt. Tas gandrīz tiešām nolaupīs arī šo laiku. Ko tad bandīts? Konbendita kungs lūdzu. Nē, es nemaz negribu šim mīļumiņam kaut ko likt pretī. Es gribu tikai sacīt to, ka, un tieši tāda ir problēma šajās budžeta diskusijās, mēs esam eh, tādā, tādā asā debatē par konfliktiem, tas ir svarīgs attiecībā uz budžetu, bet arī attiecībā uz to, kāda ir Lisabonas līguma jēga, un tāpēc priekšsēžu konference šeit iejaucas. Jo šajā konfrontācijā, kopš Lisabonas spēkums ir spēkā, Lisabonas līgums mēs spēkojamies ar padomu, kas Lisabonas līgumu interpretē starpvaldību garā, un parlaments to interpretē savādāk. Un tieši tādēļ situācija jau no pašsākuma tāda bija, un tas arī Alenam bija sarežģīti, jo arī Buzeks paralēli ved sarunas, kamēr viņš ved šīs sarunas. Bet problēma ir tāda. Mums šeit pirmo reizi ir politisks strīds. kas ir arī strīds ne tikai par budžetu, bet arī starp padomu un parlamentu. Un tieši tādēļ arī no paša sākuma bija šī dihotomija. Es saprotu, ka šeit ir problēmas, bet tā nav nejaušība, ka priekšsēžu konferences dalībnieki arī piedalījās šajās debatēs, un es nebiju apmierināts ar to. Bija patiesībā tikai Ferhofštats un es, kas Alāna Masūra iniciatīvu attiecībās komentu atbalstīja. Viņam tad arī nebija e, drosmi šeit komitejā priekšsēdi atbalstīt. Divi priekšsēžu konferences pārstāvji, Gīfer Hofstats un es, atbalstījām viņu, un jūs visi viņu tad neatbalstījāt vairs. Tad, tad tik vienkārši gan šī biljarda spēle nav šajā jautājumā, mīļais draugs, bet tagad man jādodas, jo es arī esmu apsolījis cits lietas darīt, esmu vienmēr labprāt gatavs ierasties vēl un stundām par šiem jautājumiem debatēt. Es neju tāpēc, ka man būtu nepatīkami šie jautājumi. Tā būtu pirmā reize manā dzīvē, kad es eh, izvairītos no nepatīkamas diskusijas. Bien, Lieliski, jā, gribēju jūs jau brīdināt, šis brīdināja kolēģi, ka tieši tāds arī būs. Nu, daudzi atkal lūdz vārdu. Nu, kolēģis, gribu lūgt visi izteikties ļoti lakoniski, jo mums vēl tiešām ir arī balsojums jāveic. Hārto, kungs, jūs pirmais, jūs lūdzat vārdu. Jā, eh, kamēr konbendits aizskrien, man jāsaka žēl, debats būtu bijuši interesants. Un es gribēju viņam jautāt, kā nauda tad tā ir? Tā ir dalībvalsts, nevis parlamenta naudu, es teiktu tā. Jā, nu, jūs variet uzdot jautājumu. Viņam personīgi viņš noteikti būtu stāvā sajūsmā, bet viņa nav šeit. Tātad Gorans Ferms tālāk. Es runāšu ļoti īsi, pilnībā piekrītu Aleksandram Alvaro, ka šī ir debati, kurai ir jānotiek, bet ne tagad. Tagad strīdu uzjundījumā nav īstais brīdis, bet debatēm jānotiek, jo ir notikusi skai, noticis skaidrs kompetenšēkums. Sekretariāti ir strādājuši nesaskaņotā veidā, ir bijis liels sajukums un mums jāatrisina šīs uh, problēmas. Pirms vēlreiz tā notiek. Otrkārt, par Raimeru Bēgu un viņa atteikšanos no referenta amata. Es to ļoti nožēloju, viņš bija e, lielisks referents, mēs esam viņam varējuši piekrist e, attiecībā uz visu izņemot attiecībā uz pēdējiem soļiem. Citādāk mēs visam būtu piekrituši. Tātad lieliski e, kopdarbs, mēs gandrīz katru dienu esam runājuši viens ar viņu. Viņš ir liels darbs, padarījis tā, es ļoti nožēloju šo viņu soli, un es ceru, ka mēs varēsim atrast risinājumu e, priekš nākotnes, jo tā, tas ir galvenais referentu e, amats izņemot budžetam. Tā mums vajadzīgs spēcīgs referents nākotnē. Es domāju, jā, ka visi augsti novērtē to, ko jūs teicāt. Raimer, jums vēlreiz vārds. Kolēģis Konbenis ir jau aizgājis, grib tikai norādīt vēlreiz to. Un varbūt mūsu dienest un sekretariāts var sagatavot dokumentu par to, kā budžeta komiteja Eiropas parlamenta vēsturē no paša sākuma katru gadu. Un attiecībās katru daudzgadu finanšu plānu budžeta e, procedūru izmantojas, lai vairāk tiesības, plašākas tiesības eh, parlamentam izcīnīt. Eh, tā, lai to izdarītu, nebija nepieciešama priekšsēžu konferences īpaši iesaist. Eh, tas ir, tā bijis kopš 1979. gada, un mēs esam solīt pa solīt izcīnījuši prasāšākas pilnvars ar budžeta procedūras pazīmi. Mums nav nepieciešams šādas pamācības. Es atceros daudz kolēģis, kas ir cīnījušies par to un kas ir to arī panākuši. Varbūt labi būtu atcerēties to, un tad mēs varētu atgriezties atkal pēc saprātīgas sadarbības. Merci. Paldies. Turpin priekšsādātājs. Tad es ierosinu atgriezties pie balsojuma. Tas ir desmitais punkts. Tātad esam pabeiguši darbu pie budžeta. Mums ir palikušas parastie, parastie pārvietojumu, un te ir vajadzīgs tomēr jūsu balsojums. Surjan kungs nav klāt. Es līdz ar to varu balsot. Hmm. Tātad Lāšla nav klāt, mums ir vairāk pārvietojumi, ko, manuprāt, mēs varam izskatīt gan strauji. Pirmām kārtām 60. grozījums. 60. Eh, pārvietojums. Tas ir DEC 60, ar kuru palīdzību varēsim finansēt banānus, bet tam nav juridiskās bāzes. Un juridiski tomēr vajadzētu tomēr par to nobalsot, lai varētu pēc tam to noraidīt. Nu, tā tad, eh, un to aizstāsim ar 68 pēc tam. Tā tad noraidīsim 60, kas ir par šo eh, pārvietojumu pret. Paldies, atturs noraidīts. Lieliski. Līdz ar to tālāk es ierosinu referentu vārdā eh, atbalstīt 63, pieņem 63 pārvietojumu refer... nu, varam balsot, balsot blokā par 63. un 64. Es domāju, tas viss ir salīdzinoši vienkārši. Un arī 65. un 68. četri tātad. Nu, tas ir saskaņā ar politisko vienošanos, kas tika panākta trialogā. Mēs pieņemsim tajā brīdī, kad uh, eh, padoma arī pieņems uh, savu lēmumu, ka tiks veltīta daļa 2010. gada līdzekļu, lai finansētu banānu pakalpojumus, ICA līnija, un mēs centīsimies rast veidu, kā šos, šos līdzekļus tātad paturēt, lai nākamajā gadā to izmantot banāniem un ICA. ICI. Tātad divi tādi ļoti steidzami pasākumi Haiti no vienas puses Un uh, vēl viena situācija, tad uh, tāda ir šī politika, trīs pārvietojumi, kopumā 63, 65, 66. Vēl par to starp arī lauksaimniecības kontu uh, klīrings, tas ir tāds tehnisks, tāpēc balsosim tehniski par šiem priekšlikumiem. Kas par? Pret? Divi pret? Atturs? Taču šie pārvietojumi pieņemti, apstiprināti. Vladimirs Maņka tālāk bija referents attiecībā uz citām iedaļām, citām institūcijām. Referentkungs, lūdzu, jums vārds. Ďakujem, pán predsedā. E, mám... E, Paldies, priekšsēd. Man ir trīs pārvedumi C13, kur ir runa par ēkas iegādes Sofijā. Tas tika atlikts pagājušā tikšanās reizē, tādēļ, ka referenta Holmaiers kundze ir, esmu gatavs balsot par šo jautājumu, bet man ir daži jautājumi par to. Vai, visi juridis, vai visas juridiskās neskaidrības attiecībā šā ēka ir atrisināts? Otrs jautājums - šī ēka. E, tā būtu nolūks kalpot gan parlamentai, gan komisijai 40% parlamentam, 60% komisijai. Vai visi maksājumi un termiņi ir e, precizēts? Referents kundze aicina izteikties par to. Paldies! Vēl Harton kungs lūdz, vā, lūdz vārdu. Un tad varbūt jūs varēsiet uz abiem jautājumiem atbildēt referenti. Harton kungs lūdzu. Priekšsēd. Es īstenībā vēl gribēju nogaidīt Holmajers kundzes reakciju. Lūdzu, Monika. Paldies, priekšsēd. Jautājums ir pamatots. Mēs šodien tikai gribam pārvedumu izdarīt, nevis uh, notifikāciju attiecībā uz Sofiju. E, tāpēc, kā jau Manka sacīja, ka zinām juridiski jautājumi vēl nav uh, precizēti. Tad, tad pavisam īsumā tas ir tas, kas man būtu sakāms. Lūdzu, jūs atbalstu attiecībā uz to, ko es pārstāvētu iepretīm parlamentam un komisijai. Šī ēka ir informācijas birojas, tā tas tiek dēvēts, un tur ir arī vēl cits īpašnieks. Es pārstāvēju viedokli, ka īpašniekam ir jāpiekrīt, ja viņš pats savu stāvu izīrē tad viņš nevar to izīrēt eh, apšaubāmas reputācijas organizācijām. Piemēram, tādām, kas eh, nebūtu īsti saskaņā ar mums, bet varbūt pat vērts pret Eiropas Savienību. Vai, teiksim, eh, kaut kāds sekšops vai kas tāds. Tā tad, ja līdzīpašniece nepiekrītam, tad mums ir jādomā par to, vai varbūt nebūtu jāmeklē citā, ka um, šīs uh, lēmums tātad tiek eh, pieņems nākamgad, jo vēl uh, nenotiek. Patikai. Paldies, Monika Hārtonkungs, tālāk. Paldies, uh, eh, priekšsēdi. Tātad desmit miljoni tiek iztērēti par šo Eiropas namu remontu. Es jau budžeta komitejā pagājušajā to sacīju. Es domāju, tas neuzsaprotam, ka šādos ekonomiskos apstākļos tiek tērēt šāda nauda. Es to nesaprotu. Paldies, Lūdzu, Holmēras kundze. Hārtunga kungs, eh, es reti izsakos agresīvi, bet eh, jums tomēr varbūt jālas tie dokumenti, pa kuriem mēs runājam. Mēs neremontējam ēku, mēs to pērkam, un mēs turpmāk nemaksāsim vairs īri, pat ne 10 miljonu, bet 9 miljonu. Un tas atbilst eh, zemai tirgus cenai, pat labam tirgus ceni zem. Tāpēc, ja mēs kādreiz ēkā kā pārdosim, mums būs arī vērtība Tātad mm, gal galā tas ir izdevīgāk nekā līdz šim, kur mēs ik mēnesi maksājam diezgan dārgas īres maksas. Tās atbilst parlamentu lēmumam drīzāk iepirkt īpašums nekā maksāt īres, bet tikai par tirgus cenām. Un ja mēs varam uh, arī potenciāli eh, pēc tam gūt atkal peļņu pārdodot, uz šī pamatas notiek. Eh, Paldies, Bokraškungs! First, I... Pirmkārt, es gribētu priekšsēdi lūgt e, kārtību šajā zālē atjaunot. E, šeit taču neko nevar sadzirdēt, tas taču ir vienkārši neticami. Bokrašs kungam ir taisnība. Es gribētu lūgt cilvēkiem, kas negrib turpināt piedalīties šajā sēdē, iziet no zāles pārējiem, lūdzu, ievērot klusumu. Bokrašs kungs. Thank you very much. Paldies. Otrs svarīgais jautājums. Jo projām nav saprotams, kāpēc Eiropas parlamentam ir nepieciešams ēkas jebkurā e, e, galvaspilsētā. Tātad tas nav jautājums par celtniecību. Tāpēc mēs balsosim pret, mēs neredzam tam pamatojumu. Monsieur Artong. Artong. Lūdzu. Eh, Priekšēd Priecājos, ka kolēģis Bokrošs tā izsakās. Tas taču ir politisks lēmums šajā saržģītā laikā. Mums nevajadzētu tērēt līdzekļus, lai šādu cēla ēku iegādāties Sofijā vai kaut kur citur. Jūs tikai pasmieties, bet es to jūs skatu par nepārāk saprotam, ka cilvēkiem īrijā nākas pamest, eh, emigrēt, jo viņiem klājas tik grūti, un tad mēs tā šķirmies ar naudu. Holmajers kundze. Nu, pavisam īsi un kodolīgi pateikšu. Informācijas birojas ir ne tikai parlamenta, bet arī komisijas ļoti lielā mērā, tāpēc mēs šo soli speram kopīgi. Otrakārt, mēs ietaupam būtisks līdzekļus pērkot nevis īrējot, ja mēs atkal pārdosim, tad mēs pat uh, būsim nopelnījuši. Tātad mēs uh, atbildīgi rīkojamies un tā nu es šo pretošanos neatlaidīgo ar argumentu, ka mums ir jātaupa, uzskatu pamuļķīgi, jo tad, ja mēs nepērkam šo ēku, tad uh, mums ir jāmaksā īre. Uh, kas arvien lielāk izmuļ, ja jūs sakat, jūs vairs nekādu informāciju par Eiropas Savienību nevarat sniegt eh, nekurā no 97, 27 dalībvalstīm, bet tas neatbilst parlamenta uh, iepriekšējiem lēmumiem. Mēs esam nolēmuši ierīkot šādas informācijas birojas un arī Mankas kunga ziņināšanai komisija sas šo 60% savu daļu. Uh, Eh, pilnā mērā finansēs. Tas ir saskaņots arī ar komisijas starpā. Ļoti labi. Tā tad pēdējo reizi dodu vārdu Balkošu kungam un Hartong kungam, un pēc tam lūkšu noslēgt šo jautājumu mūsu referentē. Balkošu kungs, lūdzu. Negribu eh, bez jēgas vilkt garumā šo jautājumu, piekrīt priekšsēdim, ka jābeidz šī jautājuma diskutēšana, bet tikai lai būtu skaidrs mūsu viedoklis. Es neuzskatu, ka parlamentam vispār ir nepieciešama fiziska telpa Sofijā vai e, kaut kur citur. Saskaņā, e, salīdzinot ar jūsu piedāvāto alternatīvu, tas ir e, finansiāls ietaupījums, bet nesaskaņā ar manas piedāvāto alternatīvu. Hartunkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka Holmairs kundze mani pārliecinās. Tas, ka tad desmit miljoni tiks ietaupītas, aicinu respektēt parlamentu deputātus, kas vienkārši demokrātiski citādi uzskata nekā Holmairs kundze. Nu, nu, nu Mēs pilnībā respektējam visus deputātus, un jūs redzēsiet, ka es tiešām rūpējos, lai tas tā būtu personīgi. Es nezinu, kāds ir jūsu valstī, bet es zinu, ka es esmu ievēlēts no Francijas dienvidiem. Mums visi lēmumi ir centralizēti, valdība ir Parīzē, bet visas profesionālās organizācijas, visi nevalstiskās organizācijas ir Parīzē bāzēts. Un tā tad, lai varētu skatīt eh, šos te jautājumus padziļināt, uh, ko mēs šeit skatām, lai varētu uzņemt kontaktus ar cilvēkiem Francijā, kur uh, man prasa arī ar uh, kontaktus cilvēki no Francijas, un lai varētu uh, uh, dot intervijas Francijas žurnālistiem, viņi visi ir Parīzē, un ja nav uh, Parīzē birojs, kur uh, uzņemt Eiropas parlamenta deputātus, uh, tad Eiropas parlamenta deputātiem nav kur strādāt. Tad es dodos uz kafejnīcu vai eju pie lobistiem. Bet, lai saglabātu parlamentāriešu cieņu un nodrošinātu deputātu darba efektivitāti, mums ir vajadzīgs birojs. Francijas gadījumā mums ir 29 deputātiem viens birojs Parīzē. Tas ir skaists birojs, Grelie kundzei ir birojs stāv zemāk, kuru viņa arī eh, dala ar tikpat daudziem deputātiem. Jā, varbūt, ka ir kaut kāda izšķērdība, bet šajā jomā tā noteikti nepastāv. Un tagad uh, referents mums teiks, kā, referents mums teiks, kā vajadzētu balsot. Budžē. Paldies, priekšsēd. Gribētu vēlreiz sacīt to, ka šī ēka ir tikt iegādāt saskaņā ar uh, e, vidustermiņu uh, e, nekustamību īpašumu stratēģiju, ko pieņem mārtā, un šis risinājums ir daudz e, ekonomiskāk izdevīgāks nekā īrēšana. Mums vēl ir jāprecizē šie juridiskie jautājumi, cerams nākamgad to zināsim, no komisijas vēlamies zināt, kā tā atmaksās šo naudu, cik daudz gadu gaitā, lai tas būtu arī izdevīgi mums Ierosinu šodien eh, šo līdzekļu pārnesumu apstiprināt pārvedumu, lai pārējo varētu tad risināt vēlāk. Paldies, tātad eh, precizēšu. Tātad man saka, ka mēs esam saņēmusi eh, vēstuli par C13 pārvietojumu ar tehnisku grozījumu, kas uh, būs 9 eh, miljārdu 240 tūkstoši un nevis 9 eh, miljonu 900 tūkstoši. Tātad šī summa būs nedaudz mazāk. Kurš ir par šo pārvietojumu, kā to iesaka mūsu referents? Paldies. Saprotu, ka ir arī kāds pret. Jā, tiešām. Pieci. Atturas. Paldies. Pieņemts. Nākamais pārvietojums referenta kungs. Eh, pán predsedā, pred týždňom sme... Priekšsēžkungs. Pirms nedēļas mēs apstiprinājām sešas pārvedumus, kas skāra sešas iestādes, kurām nebija izmaksāts algas par 2009. gadu. 24. novembrī bija Eiropas kopienu tiesas lēmums un es apstiprināju sešas pārvedumus. Šodien man ir divas pārvedumus uz galda. Šie pārvedumi tika sagatavots saskaņā ar statistiskas informāciju, kas saņemt no dalībvalstīm, komisija, Eiropas ekonomiskajā un sociālajā lietu komitejā sagaidīt cits skaidrs nekā tie, tos, kurus šodien prezentējām. Šodien nav 0,7, bet 0,4% pieaugums. Tas nozīmē, ka summa ir samazināta, un to mums vajadzētu arī apstiprināt. Piekrītam, ka mēs arī atbalstam šo Eh, pārvedumu. Paldies, tātad tas ir eh, C3 pārvietojums. Ja? Par ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Tātad DC3 pārvietojums. Par pret atturas pieņemts. Referent kungs. Pēdējais pārvedums reģionu komitejas pārdums. NDŠ šķērsīt ir 2010. Tas papildi 5 2010 pārvedumu un arī attiecas uz pārvedumu summas pielāgošanu. Un tagad man ir jautājums. vai nu komisijai vai reģionu komitejai. Reģionu komiteja ietaupa līdzekļus, piemēram, attiecībā uz dokumentu iespiešanu, un es gribētu jautāt, vai šīs līdzekļu ietaupījums 2011. gada budžetā arī ir ņemts vērā. Es iesaku atbalstīt šo pārvedumu. Vai komisijas pārstāvs, kāds no komisijas var atbildēt uz šo jautājumu par ietaupījumiem, ko veica reģionu komiteja? Šķiet, ka nē. Vai ir kāds, kas varētu atbildēt? Jā? Labi, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Gribēju tikai teikt, ka aprēķini tika balstīti uz pielāgojumiem, jo e, tika saņemti jauni statistikas elementi pavisam nesen, un e, tas, kas bija eh, sākumā piedāvāts, no eh, viens no septiņi, un tagad ir eh, no četri, jo 0,4 ir šis jaunais cipars. Tas netiec uz algām, bet varbūt, ka reģionu komitejas pārstāvis var atbildēt, jā. Lūdzu, ja kāds var uh, no reģiona komitejas eh, sniegt mums šo precizējumu, lūdzu. Si prezentē, e... Eh, Varbūt jūs varētu stāstīties priekšā, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Go... Kas attiecas uz līdzekļiem, kas ietaupīti iespiedu materiāliem, tas ir ņemts vērā 2011. gada budžetā, jā. You are Mr. Jakobsen. Jakobsen kungs jūs esat. Jā, es esmu Jakobsen kungs. Uh, satisfait de ces réponses, qui est pour ce. Kurš par šo pārvietojumu? Paldies, pret. Paldies, atturas. Viens atturas, pieņemts. Vairs nav pārvietojumu. Tad tagad ir jāizskata tikai uh, ēku politikas jautājumi un ir viens balsojums par energoregulātoru sadarbības aģentūru. Holmairs kundze referent, lūdzu. Herr Vorsitzende, ich kann es jetzt sehr kurz machen. Priekšsēž kungs, man gara nebūs jārunā par šo jautājumu. Notifikācija tādēļ diezgan vienkārši jautājums, ka šī ēka tiek atmaksāta no Slovenijas valdības puses. Tas nozīmē, ka mums nekādas izmaksas nerodas. Kāpēc tas tiek no mūsu puses notificēts? tādēļ, ka pastāv iespēja, ka šī ēka varētu tikt arī turpmāk izmantota, taču tas nav problemātisks jautājums tādēļ, ka pēc tam notiks konkurss, un es atbalstu to, ka Acer izmanto šo ēku Ljubljana, kas ir e, ļoti izdevīgā novietojumā. Paldies, mūsu referente iesaka mums pieņemt zināšanai šo projektu un nesniegt nekādu atzinumu. Kurš atbalsta referents pozīciju? Paldies, kurš pret? Atturas. Četri atturas. Tātad mēs nesniedzam savu atzinumu. Mēs eh, runājām par Sofiju un tagad par EEAS referents kundzi. Eh, visam īsi. Gribēju jau šodien sniegt atzinumu, bet tā kā ir runa par vairāk nekā 260 miljonu eiro summu, attiecībās, kur daudz skaitļi, tā pieklājīgi izsakotos, vēl nav gluži skaidri, un komisija padomu un EAD ikdienas gandrīz vai pretunīgi izsakās par skaitļiem, es lūdzu tagad skaidrs personāla kvadratūras ska skaits, no kuram atsakamies un kurus īrētu, uh, nosaukt precīzi tā, lai budžeta komiteja varētu pieņemt e, lēmumu uz skaidrs informācijas pamats. Līdz šim šāda informācija nav saimta. Plānošana jāturpina, un mēs e, vēlamies to uh, notificēt, tā kad laiks būs pienācis. Principā es atbalstu to, ka EAD šajā ēkā sāktu uh, šo ēku īrēt. Uh, tad mēs neesam pret, bet mēs gribam saņemt skaidrs un saprotams eh, aprēķins, lai mēs varētu pieņemt eh, eh, saprātīgu lēmumu. Ļoti labi. Es saprotu, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir ārējā darbības dienesta atrašanās vieta. Es, protams, jums došu vārdu, Inge. Uh, Jums jau referents kundze bija iespēja pagājušais mums pastāstīt, ka jums ir vajadzīga papildu informācija, jūs to joprojām nesat saņēmusi, tāpēc mēs varēsim savu nostāju pieņemt tikai janvāru sēdē. Inka Gresla, lūdzu. Arī Brisele 12, 15, 18 simt cilvēkiem tad atbrīvosies uh, biroja telpas, tātad būtu interesanti gan zināt, kādas tās būs tās jaunās biroja telpas. Priekšsēžkungs saka referente, man būtu viens jautājums komisijai, varbūt komisija varētu mums to atbildēt. Tik nosaucts kvadratūras cents 245 bruto, par to it kā ir vienošanās panākt, bet neviens nevar pateikt, kā mēs šādas skaitļu ieguvām. Uh, It kā tika solīts, ka šāds skaitlis tika apreitināts, bet tiešām lūdzu komisiju mums to paskaidrot. Jo līdz šim mums tas nekādi nav skaidrs, tāpat kā arī personāla uh, skaitli un arī ap, kvadratūras eh, aprēķinu. Jā, paldies, un uh, tas būs viens no jautājumiem, uz kuriem būs jādod, jā, jāatbild komisijai. Izteikšu piezīmi, kas, manuprāt, uh, liktu mums pēc uh, eh, eh, balsojumu nākamgad par budžetu, nākamgad, tad, kad mēs varēsim šim jautājumam pievērsties un padomāt mierīgāk, pie tā vajadzēs atgriezties. Ārējās darbības dienesta izveide um, bija tāda, kas uh, politiski tika deklarēta kā uz budžeta ietekme neatstājoša. Uh, varbūt nelielas uh, papildu izmaksas būtu 2011. gadā um, uh, 30-40 e, uh, miljonu eiro. Bet uh, tagad es teikšu kaut ko, ko varētu teikt Hartonga kungs. Uh, nodokļu maksātāji ir vien un, vien un tie paši cilvēki joprojām. Vienalga, vai uh, nodokļi tiek uzlikt pilsētā, reģionā, valstī vai Eiropā, tie joprojām ir tie paši nodokļu maksātāji. Un tad, kad mēs izveidojam ārējās darbības dienestu, kas ir kopīgs Eiropas Savienības 27 dalību valstīm, ja mēs pieņemam ierēģņus Briselē, viņiem dodam um, vietu, kur apmesties un maksājam ceļojuma izmaksas, tad mēs vēlamies kaut kādu kompensāciju, ka tiktu samazināts darbinieku skaits uh, dalību valstīs, piemēram, uh, Eh, ja kāds strādā eh, ārlietu ministrijā Francijā un viņš tiek nosūtīts uz Bēļģiju, tātad tad ir ietaupījumi dalībvalstī. Un tur izpaužās šī budžeta neutralitāte, jeb tas, ka nav ietekmas budžeta. Tātad nevis nav ietekmas uz Eiropas budžetu, bet ir globāli šī neutralitāte. Un tiešām vajadzētu sākt eh, saprast, ko mēs runājam, ko mēs saucam par budžeta konsolidāciju. Mēs šobrīd to nedarām. Tad, kad mums būs debatas par ekonomikas pārvaldību un uh, ekonomisti salīdzina ASV un Eiropas sistēmu, un uh, ko mēs saucam par politiku kombināciju, jā, ASV tur ir lieliski, viņiem ir uh, laba koordinācija starp budžeta politiku Vašingtonā, ko veids federālā valsts un uh, banku federālo rezervu sistēmu. Tātad uh, ekvivalents Eiropā būtu Eiropas centrālā banka, bet nav tāda federālā budžeta. Ir viena procenta budžets no IKP, bet nē, Eiropas uh, pusē ir būtiski budžeta apmēri, kas ir visu Eiropas valstu budžetu kopums plus Eiropas Savienības budžets. Un ja mēs uh, vēlamies, jā, Bokroškungam ieinteresēja šis sižets, es redzu, labi. Un ja mēs uh, vēlamies uh, mērīt ekonomisko efektu, ekonomisko ietekmi budžeta politikai kopumā attiecībā uz Eiropas uh, E, ekonomika, kas ir kopēja, un lielā daļā valstu ir kopēja valūta, tad ir jāņem vērā visi šie budžeti. Tātad, tas ir uh, jautājums, un uh, par to es uh, negribētu uzsākt tagad debates, būs cits iespējas pie šī jautājuma atgriezties. Bokrašs kungs uzreiz grib reaģēt, jā, protams, labprāt viņam došu vārdu, un Inga arī grib paust savu viedokli, bet es gribētu vērst jūs uzmanību uz šo jautājumu, jo līdz šim brīdim katrs savā stūrītī strādāja viens pats brīdī, kad visas dalība valstis, visas bez izņēmuma, samazinās izdevumus, tad uh, būs eh, tāds ekonomikas eh, virzības avots, eh, tādas resursi, kas tiks ietaupīti, un tos varēs mobilizēt un izmantot visās 27 dalībvalstīs. Sūre komitejā mēs par to diskutējam, un šeit ir arī komisijas, komitejas priekšsēdētāja. Uh, un referente, Eiropas pievienotā vērtība, tas arī tas būs, to tas nozīmē. Tad, tad ir jāsāk skatīties tā globālāk. Uh, to varbūt nevajadzēja teikt, jo uh, tā vietā, lai slēgtu sēdes, uzsāku debatas, un tagad Inge vēlas izteikties. Par uh, neitrālu ietekmi uz budžetu Iespējams, ka tādas tomēr nav, bet mēs skaidri nezinām, jo pat labāk ir tik liela necaurskatāmība, kādu vien varam iedomāties. Mēs zinām, ka uh, uh, komisija ir iedāvājusi, piedāvājusi 475 uh, uh, miljonu. Uh, peļņu, tagad 64 pie, piedāvāt, mēs nezinām, kā tur galvā būs, bet mēs neesam, nevaram pildīt savu uzraudzības uh, funkciju. Es tagad redzu ārējās darbības dienestu personāla izmaksas. Es redzu, ka no dalību valstīm uh, uh, personas arī tiek paaugstināts jau amatos, tad šeit nebūs budžeta neutralitātes, un es uzskatu par ļoti apšaubām to, ka šīs dienas tādi tiek veidotas, kā man to grūti paskaidrot nodokļu maksātājiem. Eiropas ārējās darbības dienests ir trešā daļa no Vācijas ārējās darbības dienesta, bet tātad Vācijas, ārējā, Vācijas ārlietu ministri ir trīs reizes lielāk, bet vadošās pozīcijās mums ir 34 vadošie amati, Eiropā 50. Tātad trešai daļai amati ir divs, e, e, ir vairāk vadības posteņi. E, es neredzu nevienu, kas šos jautājumus risinātu, jo tas ir pārāk vienkārši. Šis dienests ir izvērsts uz augsts šajā amatu milzīgi uh, pavairošanos, un mums tad vajag to aizstāvēt. Nu, to es nesaprotu. Un es domāju, ka par to būtu jāgādā kādam, kas ne tikai ir gresle. Nu, Francijā to sauc par tādu meksikāņu armiju, nu, respektīvi armiju, kurā ir vairāk ģenerāļi nekā karavīru. Nu, Eiropā, protams, nekas tāds nepastāv. Pokraškungs, jums tālāk vārds. Priekšsēdē, es esmu ļoti priecīgs, ka jūs pacēlāt šo jautājumu. Think, uh... Bet es domāju, ka tas ir mazliet maldinoši uh, salīdzināt Eiropas Savienību ar ASV šajā ziņā jums taisnība, bet es ar visu cieņu ierosinātu, ar visu cieņu, ka piecu gadu laikā mēs panākam konsolidāciju. Nekas cits, kā tikai ārlietu ministrijas, un tad mēs redzētu, ka ne, lielākā daļa valsts ne centi neietaupīs ārlietu eh, tās. Tātad mēs radam papildu izmaksas, mēs neradam ietaupījumus nacionālā līmenī. Mēs ļoti labi zinām, ka dažas valstis, ieskaitot Franciju šajā ziņā, es domāju, atteiksies no daudzas uh, uh, ārpolitikas palabā ar Eiropas Savienībai. Tātad mēs neietaupīsim daudz līdzekļus. Nu, tas ir svarīgi. Oui, non, mais... Euh, Jā. Diemžēl, diemžēl. Es pilnībā jums piekrītu. Es arī man tāds pašs bažas, bet tieši tāpēc jau es arī runāju, tieši tāpēc sacaucos uz šo jautājumu. Jums pilnīgi taisnība. Hārtonkungs tālāk. Voorzitter, dank u wel. U bent er een meester in. Paldies, priekšsēd. Jūs esat ļoti veikls. Debates atkal no jauna iekustinot. Te runa par vai nu supervalsti, vai nu dalību valstu sadarbību. Esmu pateicīgs par šādām debatēm un es esmu par labu dalību valstu sadarbību, bet ārējās darbības dienas tikai novedīs pie tā, ka mums rodīsies papildus izmaksas Nīderlandei nav nekāda uh, pamata kaut kādā tālā karaļvalstī kopā ar citām dalībvalstīm pārstāvniecību veidot. Varbūt balsojumu būtu jāatliek labāk uz nākamo gadu. Nav arī skaidrs, vai vispār ir tiesiskā pamata eh, arī azarbīs dienestas finansēšanai. Labi, ar to tad arī beigsim šīs debatas. Bet jau nu redziet, te ir par ko debatēt. Tātad liels paldies referentai, referentam. 12. punktu līdz ar to esam pabeiguši. Pēdējais punkts ir 13. Citi jautājumi, tālāk nākamās sanāksmes laiki. Nu, protams, te ir nākamā gada laika, bet vēl tiksimies arī nākamnedēļ. 13. decembrī, 20.30 Strasbūrā. Tātad Vik 100 zālē. Un paldies, sanāksmes lēkta.